Un, ja kurā gadījumā mēs uzskatām, ka mums ir jāizmanto mūsu ierobežoto resursi ar maksimālo efektivitāti. Paldies, Kalnana kungs, kolēģi. Tagad mūsu debata ir beigusies, un mēs balsosim 12. Nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir regula par autobusu pasažieru tiesībām, un gribētu aicināt šeit Kerry eh, kungu un Kancijo kungu. Uzreiz došu vārdu referentu kungam, Kancijāna kungam, četras minūtes. Lūdzu. Komisāri. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātais komisāri, kolēģi. Sarunas, kuras es vadīju pats, un pēc tam bija samierināšanās procedūra, e, bija diezgan sarežģītas. Tā bija pirmā samierināšanās pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Mūsu delegācijas vadītāja bija Kratsa Cagaropalu kundze, un mēs arī saņēmām ļoti lielu atbalstu no transporta komitejas vadītāja Brian Simpson. Šīs sarunas bija daudz smagākas nekā es domāju. Ar šo regulu 70 miljonu autobusu pasažieru Eiropā tagad iegūst jaunas tiesības. Līdz šim tās bija gandrīz vai neeksistējušas vai arī ļoti samazināts, ja mēs salīdzinām ar citiem transporta veidiem. Tie mērķi, ko mēs sev uzstādījām, ieejot sarunu telpā ar trim dažādām padomas prezidentūrām, bija šādi. Mēs vēlējāmies, lai būtu regula, kas noteiktu nediskriminējošu pieeju visiem autobusu pasažieriem, visiem pakalpojumiem šajā sektorā strādā ļoti daudz mazvidēju uzņēmumu. Mēs apzināmies, ka nevaram uzspiest viņiem pārāk lielas finanses saistības. Uh, šī regula aizpilda normatīvo plaisu. Autobusu pakalpojumi līdz šim bija tādi kā pamesti novārtā, un šajā sektorā vajadz ievest vismaz minimālās garantijas pasažieriem. Mēs vēlējāmies uh, labu regulu. Padomas pozīcija bija ļoti stingra un nekustīga, neelastīga. Mēs vēlējāmies ar šo regulu ieviest pilnas tiesības invalīdiem cilvēkiem ar kustību, ierobežotām kustību iespējām, un mēs uzskatām, ka autobusu transporta joma būs ļoti būtiska tuvāko desmitgažu laikā. Kompromiss bija grūti panākt, mēs esam priecīgi ņemot vērā sarunas, kāds ir gala mērķis. Galvenās problēmas bija pirmkārt jau definēt šīs regulas aptvērumu. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju un aicina viņu runāt nedaudz lēnāk, jo tulki tik ātru runu nevar iztokot labi un precīzi. Priekšsēdētāji, tātad galvenās problēmas samierināšanās sarunā pirmkārt saistījās ar regulas aptvērumu definēšanu. Uh, Regula attiecas uz visiem regulāriem autobusu pārvadājumiem valstīs, reģionos vai arī pārrobežu pārvadājumiem, kas ir garāk nekā 250 km. Ir arī izstrādāta pasažieru pamattiesības lista vai saraksts, un nevar būt nekādu atkāpju no šī saraksta. Šīs tiesības ir pieeja transportam, pieeja informācijai, tāpat arī personāla apmācības un tiesības saņemt apmācības. Tāpat arī ir regula izsakās par kompensāciju izmaksām. Regula paredz, ka kompensācijas ir jāizmaksā eh, incidentu gadījumā, avārija gadījumā, tāpat arī aizkavēšanās gadījumā. Tāpat arī eh, runājot par sūdzībām eh, autotransporta uzņēmumiem tagad ir jānodrošina sistēma, kā viņi atbild uz sūdzībām attiecīgajā laikā. Jāsniedz šī atbilde trīs mēnešu laikā pēc tam, kad ir saņemta sūdzība. Dalību valstīm ir jāizveido jaunas organizācijas vai arī jāstiprina esošās organizācijas, kas ir atbildīgas par šīs regulas ieviešanu. Dalību valstis varēs atlikt regulas ieviešanu par četriem gadiem. Šis atlikšanas periods var tikt uh, vēlreiz atjaunots vienreiz, tad kopā par astoņiem gadiem. Mēs aicinām dalību valstis piedāvāt vienu organizāciju, kura sniegs informāciju pasažieriem dažādiem transporta veidiem. Uh, dažādos sektoros. Mēs domājam, ka samierināšanas rezultātā esam saņēmuši līdzsvarotu rezultātu, un mēs parlaments varam uzskatīt, ka tā ir veiksmi, ka ir veiksmīgs šīs saruna rezultāts. Paldies! Tagad došu vārdu ministrei Gjorī kundzei, kas runās padomas vārdā. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti! Man ir liels prieks piedalīties šajās debatēs par regulas priekšlikumu par autobusu pasažieru tiesībām. Šis brīdis tiešām ir ļoti svarīgs. Mūsu sarunas par šo normatīvo aktu ir ilgušas divus gadus un tagad tuvojas noslēgumam. Pirmkārt, padomas vārdā es gribētu izteikt pateicību un augstu novērtējumu Eiropas parlamentam par to, kā tas sadarbojās un cik gatavs tas bija kompromisam. Pateicoties jums, eh, samierināšanās komitejā mēs mēs varējām panākt vienošanos par labu pasažieriem. It īpaši par labu pasažieriem ar īpašām vajadzībām un ar e, ierobežotām kustību iespējām. Diskusijas starp trim iestādēm nebija vieglas taču tās vienmēr bija konstruktīvas un tajās valdīja kompromisa gaisotne. Teksts, par kuru mēs e, vienojāmies pēdējā samierināšanās sēdē un kuru cerams šodien pieņems balsojot, tiks Eh, es ceru, ka tas saņems atbalstu no visām politiskajām grupām. Tādēļ es gribētu pateikties visiem tiem, kas iesaistījās šī normatīvā akta izstrādē. It īpaši Eiropas parlamenta viceprezidentē Kracē Cagaropalu, tāpat arī transporta un turismu komitejas priekšsēdētājiem Brainam Simpsonam, referentam Kancijankungam un ēnu referentiem, kas arī ieguldīja savu darbu. Pa visiem kopā viņi šo normatīvo procesu ir noveduši līdz veiksmīgam galam. Tāpat arī gribu pateikties komisāram Kalasam, viņa komandai un arī parlamentu un padomu sekretariātu darbiniekiem, kas nenogurstoši strādāja pie šī jautājuma, lai tas virzītos uz priekšu. Un visbeidzot, es gribētu izteikt savu augsto novērtējumu Beļģijas prezidentūras darbībai. Tā piedāvāja eh, ļoti lielu atbalstu samierināšanās komitejai. Es esmu pārliecināta, ka šis eh, kopīgais teksts, kas ir tapis eh, samierināšanās komitejā, ir ļoti, piedāvā ļoti labu līdzsvaru starp pasažieru pārvadātājiem un pašiem pasažieriem. Pārvadātāji lielākoties ir mazie vidēji uzņēmumi. Padomi uzskata, ka galvenais regulas mērķis ir piedāvāt pasažieriem tiesības tādos gadījumos, ja e, pārvadājums ir 250 km garš vai garāks. Bez tām ir arī 12 garantētās pamattiesības, kas tiek garantēts visiem pasažieriem neatkarīgi no autobusu maršruta garuma. E, ir arī iekļautas institū, invalīdu vajadzības. Iestādēm vienojoties, mēs esam panākuši tādas vienošanās, kas mums visiem pieņemams sarežģītos jautājumos, delikātos jautājumos. Pirmkārt, aptvērums, otrkārt, pasažieru tiesības, ja maršruts tiek atcelts vai notiek aizkavēšanās, tāpat arī kompensācijas avārija gadījumos, pārejas posms, e, ie, regulas ieviešana un visbeidzot e, to cilvēku tiesības un kompensācijas, kuriem ir ierobežots kustība iespējas. Un visbeidzot, priekšēdētāju kungs, jūs zinat, ka padomu 31. janvārī pieņēma šo tekstu. Šis normatīvais akts tiks parakstīts rīt. Tas tiks publicēts Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī martā. Un nobeigumā es gribētu sveikt Kančana kungu personiski par lieliski paveikto darbu, um, strādājot pie šī ziņojuma. Paldies, paldies, Georgija kundzei. Un tagad došu vārdu komisāram Kallas kungam. Priekšsēdētāja kungs, godājamais referenta kungs, godājumā padoms pārstāv, godājumie deputāti likumdošanas priekšlikums par pasažieru tiesībām, kas ceļo ar autobusu. Šis priekšlikums ir nācis kā ļoti sarežģīta procesa rezultāts, ieskaitot arī eh, izlīgums sarunas, un rezultātā 31. janvāri ir panākts rezultāts, kas ir kompromiss, kas ir radies pēc divu gadu ilga darba. Un es gribētu pateikties jums visiem par ieguldījumu šajā darbā. Vispirms es gribētu pateikties eh, Kracas kundzei, tālāk eh, Simpson kungam, transporta komitejas vadītājiem, Kančāna kungam, referentam referentam. Un noteikti vajadzētu šeit pieminēt arī Beļģijas prezidentūru. Es esmu pateicīgs parlamentam par to, ka parlaments vienmēr ir aizstāvējis augstu līmeņu aizsardzību pasažieri. Tātad padoma 31. janvārī arī pievienojās šim tekstam, un es arī aicinātu balsot par šo regulu un formāli pabeigt darbu. E, priekšlikums autotransporta pasažieriem e, Tagad eh, tas ir pēdējais eh, beidzamais punkts visu veidu pasažieru aizsardzībai, eh, lai visiem pasažieriem būtu piedāvāt vienāda aizsardzība. Kompromisa tekstā ir ļoti svarīgi mm, sasniegumi. Vispirms ir pamattiesību saraksts attiecībā uz visiem pasažieriem, kas ceļo ar autobusu. Kā jau teica mm, Kančana kungs, bija ļoti, mm, atsevišķi ļoti grūti jautājumi Un it tīpaši šis aptvērums 250 km un vairāk. Tas ir ierobežojoši un ļoti daudz gribēja redzēt arī īsākas distances. Citi teica, ka tekstā ir atsevišķas normas, kas varētu būt dārgas, ir tīpaši maziem operatoriem. Arī es domāju, ka šis teksts ir ļoti labs un ļoti līdzsvarots kompromiss, un mēs nedrīkstam aizmirst, ka šie pamatiesību normas attiecās pilnīgi uz visiem maršrutiem, un it īpaši tiek aizsargātas pašas neaizsargātās pasažieru uh, kategorijas. No otras puses arī izmaksas ražotājiem ir pa, papildus izmaksas ir turēts minimālā līmenī. Un tāpēc mēs uzskatām, ka tas viss veicinās progresu un pasažieru ceļošanu, kā arī nozars tēlu stiprinās. Paldies, komisārs kungam. Tālāk politisko grupu pārstāvji Groša kungs, CPP e grupas vārdā lūdzu. Pozicidam. Paldies, priekšsēdētāji. Godātais komisār kungs, cienītā ministrs kundze, godātie kolēģi. Es vēlējos jums pateikties par iegildīto darbu, it sevišķi liels paldies jāsaka Kančana kungam. Šis nebija vienkārši jautājums, bet eh, tas eh, tomēr vainagojās ar panākumiem. Protams, eh, šeit vienmēr var atrast ieguvums un zaudējumus. Daudz domā, ka mēs sasniedzām pārāk maz, citiem atkal šķiet, ka bijām pārāk ambiciozi, bet tomēr pēdējā brīdī kopīgi ar padomi atradām kompromisu. Eh, trīs valstis eh, šajā aptvērumā tieši nav iekļautas. Eh, Luksemburga ir robeža reģions, tādēļ īstenībā mēs varam runāt šeit par diviem reģioniem. Protams, ja mēs runājam par pasažieru tiesībām, tās ir jāspēcina un mums arī ir jādomā par eh, tuvējo satiksmi. Tā tomēr tika izņemta no regulas aptvēruma, tādēļ šeit dalību valstīm ir lielāka brīvība. Mēs kopumā atbaldīsim šo kompromisu. Mēs uzskatām, ka šī ir tāda kopīga pakotne, kas iekļaujas citu likumdošanu spektrā un eh, domāju, ka mēs varam arī eh, parūpēties par tādām tiesībām, kuras varēs baudīt eh, mūsu pasažieri, nevis, piemēram, advokāti un juristi. Šeit, protams, ir arī eh, daži tādi knifi, runājot par īstenošanu. Iepriekšējā regulas redakcija nebija pietiekam veiksmīga. Tagad esam guvuši labu kompromisu. Paldies par sadarbību, un es ceru, ka plenārsēdē šo labo loģisko kompromisu atbalstīs vairākums. Pas. Will... Paldies uh, Groša kungam. Tagad uzstāsies Simpsona kungs uh, sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Paldies, paldies, priekšsēdētā kungs. Liels paldies. Sākumā vēlējos arī izteikt pateicību Kāņčana kungam no mūsu grupas puses. Jāņem vērā, ka šis bija ļoti sarežģīts un tāds grūts jautājums, ko mums nācās risināt. Un uh, jums uh, neviļus prātā iešaujas divi jautājumi, kad runājam par šo vienošanos vienošanos. Pirmais jautājums, vai šī vienošanās ir ideāla? Un otrais jautājums, kas mums iešaujas prātā, vai tas mums kaut ko dod? Eh, jā, nu, šī vienošanās nav ideāla, vismaz eh, domājot par parlamenta prasībām. Un ja mēs runājam par kompromisu, tad vienmēr ir no kaut kā jāatsakās. Parlamentam bija no kaut kā jāatsakās, runājot par aps, aptvērumu. Mēs vēlējāmies, eh, lai šeit tiktu runāts par mazāku attālumu. Vai tas mums kaut ko dod, vai tas nozīmē progresu? Jā, tā ir, jo tagad ir pieņemtas tiesības, kas attiecas uz autobusu pasažieriem, un um, bija arī likumdošana, kas attiecās uz citiem transporta veidiem. Mums ir, protams, eh, jānodrošina progress, eh, padomājot par to, kā cilvēki ar samazinātu mobilitāti varētu izmantot autobusu transporta pakalpojumus. Un it sevišķi liela uzmanība ir jāpievērš cilvēkiem ar invaliditāti visā Eiropas Savienībā. Uh, Un vēl mēs vēlamies, lai darbinieki būtu attiecīgi apmācīti, lai viņi varētu palīdzēt arī cilvēkiem ar uh, ierobežot mobilitāti, lai viņi autobusu un uh, citus uh, sabiedriskā transporta līdzekļus varētu izmantot tāpat kā visi pārējie. Es zinu, ka šeit ir ieviesta atkāpe. Dalību valstis vēlējās to pārlikt um, uz piecu gadu, piecus gadus vēlāk laika termiņu. Uh, Es domāju, mums ir jāatbalsta šī eh, panāktā vienošanās, lai pasažieri varētu baudīt tiesības, kas viņiem pienāks, izmantojot jebkuru uh, transporta veidu. Mēs nevēlamies eh, katru gadu no jauna pārskatīt šo likumdošanu, uzskatu, ka esam panākuši progresu un, manuprāt, parlamentam vajadzētu atbalstīt šo vienošanos, ko panāca Kančankungs um, samierināšanās procedūrā ar padomu. Paldies! Tagad eh, liberāļu grupas vārdā Maisners kundze lūdzu. Diemžēl runātāji nav ieslēgus mikrofonu. Jā, e, jāņem vērā, ka šī procedūra bija ļoti ilgstoša un tā vainagojās ar panākumiem. Tās ir labās ziņas un ir vēl vairāk labo ziņu. E, pirmām kārtām. Eh, ja mēs runājam par pamatiesībām, cilvēkiem ar invaliditāti ir eh, jāparūpējas arī par informācijas sniegšanu, par vieglāku piekļuvi transporta līdzekļiem, un MVO eh, tagad ir arī vieglāk noteikumi, un, protams, augsti ir jāvērtē arī tas, ka esam vienojušies, jo mēs īstenībā varējām ciest neveiksmi samierināšanās jomā, un tad būtu konkrēti transporta jomas, kuru neatteiktos nekādu noteikumu. Jūs jau noteikti būsiet pamanījuši, ka varu paust arī kritiku. Īstenībā šis nav tāds viss Eiropas risinājums. Mums ir jāparūpējas par eh, cilvēku, preču un pakalpojumu mobilitāti visā Eiropas Savienībā. Īstenībā nesam panākuši tādu vienošanos visā Eiropas Savienībā, jo šeit ir trīs valsts, uz kurām attiecas atkāpes, jo tajās vienkārši nav tik eh, garu autobusu maršrutu. Protams, mēs runājam arī par šo m, mm, ārkārtas eh, spēka klauzulu. Atcerēsimies piemēram, arī uh, vulkānu pelnu izraisītās neērtības, uh, tas īsti neatieksies uz autobusu pasažieriem, bet ir arī uh, cilvēki, kas ir, piemēram, ar augstāku ienākumu līmeni, uz viņiem šīs kompensācijas neatieksies. Es nezinu, vai tas ir tik labi. Protams, šeit ir gan ieguvumi, gan zaudējumi, bet īstenībā vienošanās ir loģiska. Paldies! Un tagad Lichtenbergers kundze zaļo grupas vārdā lūdzu jums vārds. Paldies! Neskatoties uz atbilstošās konvencijas parakstīšanu, šajā dokumentā nav uh, attiecīgi ņemtas vērā to cilvēku tiesības, kam ir ierobežota mobilitāte. Uh, savā atzinumā, atzinumā par šo ziņojumu es esmu paudus savus domas un es teicu, ka tas ir lielākais trūkums šajā dokumentā. Diemžēl uh, Es eh, esmu ar situāciju pietiekami labi iepazinusies, lai varētu droši teikt, šeit joprojām pastāv liela deficīti. Cilvēki ar invaliditāti, cilvēki ar eh, ierobežotu mobilitāti eh, īstenībā nebūs lieli ieguvēji. Es biju ļoti vīlusies arī par to, ka runājot par informācijas sniegšanu šeit eh, ir vaināti konkrēti principi. Līdz ar to cilvēki, kam ir ierobežota mobilitāte, vispār nevarēs uzzināt, eh, vai viņi, ir, eh, vai viņi varēs saņemt palīdzību, iekāpjot autobusā un tā tālāk. Ir vēl citi trūkumi un vājās vietas. Pēdējā sarunu vešanas kārtībā, sarunu vešanas kārtā Eh, Kančāna kungs darīja visu iespējamo un pat vairāk, bet padome bija vienkārši ļoti augstasinīga un viņi bija ļoti bloķējoši savā nostājā. Mm. Tālāk tika runāts par 250 km robežu. Es esmu nobijusies, ka eh, šeit varētu rasties fragmentizācija, ja mēs runāsim par garākiem maršrutiem. Piemēram, ja būs 500 km garš maršruts, tad tas tiks sadalīts uz pusēm, lai, piemēram, nevajadzētu pasažieriem sniegt visas viņiem pienākošās privilēģijas. Tas noteikti ir jāņem vērā. Bet, ja mēs runājam par uh, strīdu risināšanu, jā, to es vērtēju augstu, šis, uh, tas ir parādījies šajā ziņojumā. Tālāk uh, tiek runāts arī par darbinieku apmācību, arī to es augstu vērtēju, bet savādāk, dāmas un kungi, nu šis nav nekāds meistardarbs Eiropas likumdošanā. Paldies! Paldies, Lichtenbergers kundzei! Tagad Zīle kungs, ECR grupas vārdā lūdzu priekšsēdētāja kungs es arī gribētu pievienoties visiem šiem eh, pateicības vārdiem par visām iesaistītām pusēm kas atrada šo kompromisu bet it īpaši es gribētu pateikties kanciāna kungam kurš eh, es domāju atrada eh, parlamenta vārdā ļoti pareizas kompromisa iespējas. mēs ar šo esam ar pasažieru tiesībām autobusos principā esam ieviesuši pasažieru tiesības visos transporta veidos protams var teikt ka šīs tiesības ir ļoti atšķirīgas dažādos transporta veidos par šo kompensāciju līmeņiem atkarībā no kavējuma ilguma eh, vai transporta veida eh, maršruta atcelšanas taču eh, ja arī mūsu pasažieri eiropas savienībā varbūt samulsīs pirmos gadus tas tomēr ir solis uz priekšu šo pasažieru tiesību nodrošinās nodrošināšanā un eh, tas ka autobusos šie pasažieru tiesības ir ieviestas pašas beidzamās parāda ka tas laikam bija visgrūtākais solis. Eh, man īpašs gandarījums ir par pamatiesībām personām ar invaliditāti un personām ar īpašām eh, vajadzībām un arī tas ka šīs tiesības viņiem ir piemīt arī uz transporta pārvadājumiem autobusos ja tas ir zem divi simti piecdesmit km ar šo vienu izņēmumu ko braians simpsons jau minēja tas ka apmācība uzņēmumu kas sniedz šos pakalpojumus var atlikt. es ļoti ceru ka to nedarīs ļaunprātīgi gluži tāpat kā nedarīs divreiz četrus gadus šīs direktīvas ieviešanas dalībvalstis līdz maksimālam atlikšanas termiņam. paldies! Paldies, Kohliček kungs, GOE grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Godātie kolēģi! Pasažieru tiesības visās transporta jomās ir bijuši debašu priekšmets šajā parlamentā bieži. E, es redzu dažas problēmas, kas vēl joprojām pastāv, nu, piemēram, apdrošināšana, jo būs ļoti pie, pievilcīgas, pievilcīgs sektors daudziem apdrošinātājiem attiecībā uz pasažieriem Padome mēģināja regulas pamatelementus būtiski grozīt. Tas nav nekas jauns, to mēs esam redzējuši jau arī iepriekšējās samierināšanas procedūrās. Šajā konkrētajā gadījumā es gribētu pateikties parlamentu viceprezidentei Rodī Kraca Caragopolus un tāpat arī Brian kungam, Kančian kungam, kas visi kopā panāca ļoti labu, saprātīgu kompromisu. Par pozitīviem elementiem. Pirmkārt, eh, aptvērums 250 km un arī par pamata tiesībām, kas tiek nodrošināts arī mazos uh, maršrutos. Tālāk ir ļoti labi, ka ir iekļauti šeit cilvēki ar īpašām vajadzībām un ar kustību traucējumiem, uh, ka ir palīdzība avāriju gadījumā paredzēta palīdzību cilvēkiem, kas ir ratiņkrēslos un kompensācijas par ratiņkrēslu bojājumiem, kas ir pilnā apjomā izsniedzams. Diemžēl tas vēl nav ļoti precēji, precīzi noteikts, un arī kompensācijām ir vajadzīgs noteikti augstāku līmeni. Pasažieri arī saņems labāku informāciju pateicoties šai regulē. Piektkārt, tāpat kā kolēģi, es esmu priecīgs par to, ka pārējais vai ieviešanas posms ir samazināts uh, no pieciem gadiem uz četriem, bet neesmu apmierināts ar to, ka to var atjaunot vēl vienreiz. Tālāk es uh, ceru, ka visas tiesības attieksies arī uz pasažieriem, kuri brauks tikai gabalu no šiem 250 km, nevis pilnu maršrutu. Es domāju, ka šeit šajā regulā nav ņemta vērā eiro, nav ņemts vērā eiro apmaiņas kurs, bet kopumā es domāju, ka regula ir pietiekami līdzsvarota, tā uzlabos pasažieru tiesības, solis neapšaubām ir spērts pareizā virzienā, un man politiskā grupa atbalsta šo rezultātu. Liels paldies, Imbrasas kungs, EFD partijas vārdā lūdzu. Godātie kolēģi! Es esmu priecīgs, ka pēc šīm garajām sarunām tas teksts, ko esam saņēmuši, ir uzskatāms par līdzsvarotu kompromisu. Tas tik tiešām stiprina pasažieru tiesības, tanīpat laikā neapgrūtinot arī pār, pasažieru pārvadātājus, kas bieži vien mazie vidēji uzņēmumi. Eiropas parlaments var būt gandarīts par samierināšanās procedūras rezultātu. Šis transporta sektors strauji auga Šis eh, priekšlikums paredz ieviest tiesības visā Eiropas Savienībā pasažieriem arī autobusos, un šīs tiesības ir salīdzināmas ar pasažieriem citos transporta veidos. Tāpat šī regula nodrošina vienlīdzīgus spēles noteikumus pārvadātājiem no dažādām dalību valstīm un kas pārvadā ar dažādām metodēm. Šī regula nosaka, ka pasažieriem ir tiesības saņemt kompensāciju nāvis gadījumā, tāpat arī kompensācijas bēru izdevumiem samērīgā apjomā. Tāpat arī kompensācijas par miesiskiem bojājumiem un par bagāžu zaudēšanu. Pasažieriem ir tiesības saņemt palīdzību. Uh, tūlītēji vajadzību apmierināšanā e, negadījumos, kā piemēram apģērba vai pārtiks ieguvi. Ja maršruts aizkavējas par vairāk nekā pusotru stundu, tad pasažierim tiesības saņemt kompensāciju, kas ir puse no biļetes cenas. Tāpat arī regulā ir pateikts, ka tiek sniegta palīdzība invalīdiem un pasažieriem ar ierobežotām kustībām Lies paldies, Overmair kungs, pie politiskām grupām nepiedarošais. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, Mēs, protams, vēlamies, lai pasažieriem būtu vairāk tiesība arī tiem pasažieriem, kas izmanto autobustu. Bet eh, kas šeit tiek piedāvāts? Piemēram, eh, pasažieris var divas naktis pārnakšņot viesnīcā, ja uh, autobus aizkavējas. Bet ir jāņem vērā, ka bieži vien ir uh, tādi faktori, kas uh, aizkavē satiksmi, un tos, piemēram, arī autobusu īpašnieki nevar ietekmēt, ja mēs runājam, piemēram, par sniega vētrām un citiem dabas satiksmes negadījumiem. Un eh, pēdējā ES regula par um, vilcienu pasažieru tiesībām arī nav pietiekami realistiska, jo, piemēram, Austrijas um, dzelzceļa eh, īpašnieki ir atbildīgi par eh, to kavēšanos, kas ir notikusi arī Vācijas robežās. Piemēram, ja vilciens jau ir šķērsojis Austrijas robežu, es domāju, ka no šādiem neloģiskiem pasākumiem vajadzētu izvairīties. Paldies, tagad uzstāsies eh, individuālie runātāji. Pirmais ir Koha kungs. Viena minūte, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, dargie kolēģi, dargās kolēģis, es varu ļoti eh, silti apsveikt mūsu sarunu vedējus eh, ar panākto kompromisu. Jāņem vērā, ka pasažieru, eh, autobusu pasažieru tiesības tagad ir atrunātas konkrētā likumdošanas projektā, te tiek runāts arī par cilvēkiem ar ierobežot mobilitāti. Otrām kārtām ir jāpadomā par augstu patērētāju aizsardzības līmeni un trešām kārtām tiešām tiek ņemtas vērā dažādas īpatnības, jo MVU ir eh, tā uzņēmuma daļa, kas ir ļoti spēcīgi pārstāvēta tieši piedāvājot autobusu satiksmes pakalpojumus. Uh, Tālāk eh, šeit eh, tika izskaustas arī tādas prasības, eh, kas bija neloģiskas, kas nozīmē to, ka vairums dalībvalstu tiktu izņemti no šī regulas aptvēruma. Protams, ir jāpadomā arī par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un ierobežot mobilitāti. Mēs vēlamies viņiem piedāvāt pietiekam augstas kvalitātes pakalpojumus. Viņiem ir jābūt tiesībām izmantot palīgu pakalpojumus, lai varētu iekāpt autobusā. Paldies! Paldies! Un nu, tagad Tagad Serakjānī kundze uz divām minūtēm lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos. Uh, Uh, uzteikt mūsu kolēģus par sasniegto kompromisu. Un autobusu pasažieri tagad var baudīt līdzīgas privilēģijas un tiesības kā pasažieri, kas izmanto, piemēram, kūģus vai vilcienus, lai pārvietotos Eiropas Savienībā. Jādomā par šo distanci, par maršrutu, kas sasniedz vismaz 250 km. Es domāju, tas ir labs kompromiss. Protams, jāpadomā arī par to pasažieru tiesībām, kas pārvietojas mazākā attālumā. Mums ir jāņem jāņem vērā to cilvēku intereses, kam ir eh, kustība ierobežojumi, kustība traucējumi, lai viņi netiktu diskriminēti. Un, ja, piemēram, eh, šo cilvēku ratiņkrēsli vai bagāži ir cietuši negadījumā, tad viņiem ir jāsaņem kompensācija. Kompensācija tāpat ir jāparedz nāvis gadījumā, sedzot bēru izdevumus un eh, citu uh, radušo skaitējumu. Tāpat operatoriem ir e, jāsniedz kompensācijas, ja ir e, bijušas lielas kavēšanās, ir e, jāpiedāvā vai nu maršruta maiņa. Ja maršruta maiņa nav iespējama, tad cilvēkam ir jākompensē biļetes cena. Tāpat ir jāsniedz informācija par iespējām pārkāpt uz citu transportu līdzekli, iespējām izmantot citus maršrutus, lai būtu labāk savienoti, teiksim, uh, Um, autobusu maršrutu, ar vilcienu maršrutiem un cita veida transportiem. Protams, eh, es eh, varu uzteikt eh, to principu, ka cilvēkiem ar īpašām vajadzībām būs iespējams izmantot palīgu pakalpojumus par atsevišķu samaksu. Paldies! Lūdzu, tagad Bilbao kundze. Paldies! Pirmām kārtām vēlējos pateikties Kančāna kungam par uh, izcilo darbu, ko viņš ir veicis mūsu vārdā. Pēc eh, ilgām un sarežģītām sarunām ir uh, radies šis dokuments. Mēs runājam par uh, kompensācijām, kas ir uh, izmaksājams negadījumu. Uh, gadījumā arī tad, ja autobus kavējas vai notiek citi negadījumi. Mēs vēlamies, lai arī cilvēki ar īpašām vajadzībām un kustību traucējumiem varētu baudīt sev pienākošās tiesības. Tālāk runājot par aptvērumu, mēs runājam par uh, maršrutu vismaz 250 km garumā, bet ir trīs valstis, kas izkrīt no regulas aptvērumu. Protams, mēs varam augstu vērtēt sasniegto progresu, bet, uh, protams, šis dokuments joprojām nav ideāls, tādēļ mēs atturēsimies balsojumā. Paldies, Čarnecki kungs, uz vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šodien Eiropas parlaments raida ļoti iepriecinošu signālu visiem pasažieriem, visiem nodokļu maksātājiem un galu galā visiem vēlētājiem, cilvēkiem, kas izmanto autobusu ikdienā. Jā, un mēs runājam arī par cilvēkiem ar uh, kustību traucējumiem un invaliditāti. Protams, mūsu vēlākāji gaida šādus konkrētus lēmumus. Tie ir cilvēki, kas maksā mūsu algas. Protams, ir ļoti daudz pretargumentu. Ir uh, pilsoņi, kas saka, ka šis varbūt nav pats labākais likumdošanas priekšlikums. Jā, es tam varu piekrist, bet tas ir solis pareizajā virzienā un tas Eiropas Savienībai piešķir cilvēciskākus vaipstus, un tas parāda, ka mēs domājam nevien par politiķu vajadzībām, bet arī par normālo, par mūsu pilsoņu vajadzībām. Un vēlējos pateikties Kančan kungam par izcilu paveikto darbu. Paldies, tagad Anna Rosbaha uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze priekšsēdētājs, kundze, komisāra kungs. Es domāju, ka visiem autobusu pasažieriem ir jābauda tās pašas tiesības, kas pienākās vilcienu un lidmašīnu pasažieriem, gan runājot par maršrutu anulēšanu, gan arī par kavēšanos. Bet man ir uh, dažas kritiskas piezīmes. Pirmkārt, runājot par cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Jā, šādi cilvēki arī dzīvo Eiropas Savienībā, bet ir ļoti daudz autobusu, kurus cilvēki ar kustību traucējumiem un invaliditāti nevar izmantot, un šādi būs, autobusi ir jāpiemēro arī šo cilvēku vajadzībām. Tālāk, tālsatiksmes autobusu maršruti bieži vien ir ļoti dārgi, bet uh, tomēr tie ir uh, lētāki nekā vilcienu un uh, lidmašīnu pakalpojumu Es domāju, ka jaunie noteikumi tomēr ir ļoti ierobežojuši un tie apdraud MVU konkurētspēju. Paldies, Bahkungs, vienu minūtu. Paldies, paldies priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos uzteikt mūsu kolēģi darbu. It sevišķi liels paldies jāsaka Kančana kungam. Viņš ir uh, vedis uh, daudz sarunu, ir uh, radies kompromis. Ļoti daudzi kolēģi minēja argumentāciju, kādēļ šis lēmums ir nepieciešams, bet uh, daudz bija arī kritiski noskaņoti. Pateicoties šim kompromisam, mēs esam uh, parūpējušies par pilnīgi visu pasažieru tiesībām, neatkarīgi no tā, kādu transporta līdzekļu viņi izmanto. Šeit ir ļoti labi definētas pasažieru tiesības, un tas īstenībā varēs eh, atjaunot eh, to uzticību, kas bija zudus pilsoņu vidū. Viņi vairs tik ļoti neusticējās Eiropas Savienībai. Mums ir jādomā arī par Eh, līdmašīnu pasažieru tiesībām, bet eh, šīs tiesības ir kardināli atšķirīgas, piemēram, no vilcienu pasažieru tiesībām. Mums ir eh, jāno, jāizkristalizē ne, ne tikai paši zemākie standarti, nē, mums ir jābūt pietiekam ambicioziem, domājot par savu pilsoņu ērtībām. Paldies, un tagad Elka Draugungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, dāmas un kolēģi. Protams, vēlējos pateikties referentam par veiktajām pūlēm, arī ēnu referentam referentiem Simpsona kungiem, kungam un visiem tiem, kas mums palīdzēja šī rezultātu kaldināšanā. Bet sākumā kritika. Un to vēlējos paust padomēji. Proti runājot par uh, pielietojumu jomu, 250 km maršruts īstenībā ir dažas mazas Eiropas valstīs, kur 250 km maršruts nemaz neiekļaujas regulas aptvērumā. Un 250 uh, km robeža īstenībā neizraisīja pārāk lielu sajūsmu dalību valstīs. Un es domāju, pieņemot šādas lēmumus, mums uh, kļūs aizvien grūtāk pārliecināt dalību valstis darboties pasažieru interesēs, un tas man rada bāžas. Pateicoties šai regulai, ir noteikti e, konkrēti nosacījumi, e, lai varētu ievērot autobusu pasažieru tiesības. Vēlējos vēlreiz pateikties referentam, un nākamais solis būs analizēt gūto pieredzi, domājot par to, kā labāk integrēt pasažieru tiesības pilnīgi visās transporta jomās. Pateicoties regulai, varēs arī labāk rūpēties par cilvēkiem ar kustību traucējumiem, viņi vairs netiks diskriminēti un viņi varēs saņemt palīdzību, ja tas būs nepieciešams. Tas ir no svara. Tāpat kā citos transporta veidos ir paredzētas arī kompensācijas, ja ir ļoti liela kavēšanās, tāpat eh, cilvēki var arī saņemt kompensāciju, lai varētu doties eh, pārnakšņot viesnīcā, ja tas ir nepieciešams. Eh, es uh, Eh, esmu entuziastiski noskaņots eh, un domāju, šis ir solis pareizajā virzienā, tas ir labi līdzsvarots kompromiss un eh, mēs varējām arī izvirzīt pietiekam ambiciozus noteikumus no mūsu puses. Paldies, Savisāra skundze, uz vienu minūtu. Prezident, jā, raportēr. Eestlastel. Paldies, priekšsēdētāja kundze. Es gribētu pateikties referenta kungam. Igāņi saka, ja kaut, ka, ja kaut kur iegūt daudz laika, tad iznākums ir labs un veiksmīgs. Diemžēl to pašu nevarētu teikt par šo direktīvu par pasažieru tiesībām. Samierināšanās procedūra bija ļoti gara Taču procesa gaitā mēs esam attālinājušies no tiem principiem, ko pieprasīja Eiropas parlaments. Protams, esam priecīgi, ka tagad tiek ieviestas pamattiesības autobusu pasažieriem, taču minimālā distance 250 km izspiež no šīs e, direktīvas regulas aptvērumu trīs valstis, plus vēl četras citas dalība valsts ir tādas, kurās ir ļoti maz autobusu maršrutu, kurās tiek piemērotas šīs tiesības jo vienkārši nav tik garu maršrutu. Tāpat arī pārobežu līnijas netiek minētas regulas aptvērumā, un mēs neesam apmierināti ar šo ieviešanas atlikšanu, kas potenciāli iespējams uz astoņiem gadiem. Eiropa, Igaunija bija pārsteigta, ka sākotnēji tika pieprasīts pat vēl garāka distance kā um, izējas punkts. Es personiski atbalstu pasažierus. Es nesaprotu, kādēļ daļa no Eiropas netiek minēta šīs, šīs regulas aptvērumā. Es gribētu atgādināt jums, ka mēs esam nedaudz iekavējušies. Lūdzu, iekļaujieties jums piedāvātajā laikā Bradburna kungs. Priekšsēdētājs kundze, es atbalstu pasažieru tiesību principus. Uh, Protams, ka ir nepieciešama arī augsta pakalpojumu uh, standarti, taču ir nepieciešams izjust proporcionalitātes izjūtu. Mums ir jāskatās, kādas, ie, kāda ieguvuma būs lietotājiem un kādas izmaksas šīs, šī regula uzliek par pienākumu uh, pārvadātājiem. Mums ir jāsaprot, ka pasažiertiesības ir atšķirīgas dažādos transporta veidos. Gaisas pasažieriem, lidmašīnu pasažieriem ir citas vajadzības nekā automobiļu pasažieriem. Aut autobusu pasažieriem. Maziem vidēja uzņēmumi sniedz pakalpojumus autobusu pārvadājumos. Es esmu ļoti priecīgs par 250 km noteikšanu kā mm, zemāko robežu. Tas nebūtu pareizi, ja mazie uzņēmumi, kas pārvadā ļoti īsu distances, arī saņemtu kaut kādus uzspiestus noteikumus. Šie pamata principi ir ļoti labi šajā regulā un es atbalstu kompromisu. Lielas paldies! Higins kungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Šī iniciatīva ir tapusi gandrīz vai trīs gadus, ir bijušas sarunas no padomas puses ir nācis šis te spiediens pēdējā laikā. Protams, mums jāaizsargā pasažieri, tīpaši tie, kuriem ir īpašas vajadzības. Bet, kā teica Filips Bradborns, sākotnējais priekšlikums bija pārspīlēts. Tas patiesībā izstumtu no darbības jomas mazos uzņēmumus, dažus no tiem liktu viņiem vienkārši bankrutēt. Domāju, ka patreizējais priekšlikums ir līdzsvarots starp patērētāju tiesībām un pakalpojumu sniedzēju iespējām. Piekrītu Mm, Bradburn kungam, ka tos, kas ceļo ar kūģi, ar lidmašīnu, ar autobusu, mēs visus nevaram salikt vienā pakotnē. Konsolidētā pakotne nav iespējama šajā jomā, to nevarētu ieviest. Es gribētu sveikt transportu komitejas priekšsēdētāju, kurš lieliski veic savu darbību, tāpat, darbu, tāpat arī Kančian kungam paldies un visiem koordinatoriem paldies. Beig beigās esam ieguvuši tādu pakotni, kas ir taisnīga un un līdzsvarot nāks par labu visiem pasažieriem. Paldies! Vlasaka kungs, vienu minūtu. Godātā priekšsēdētājs kundze, kolēģi. Agrāk Eiropas parlaments pārņēma padomas piedāvātos noteikumus par pasažieru tiesībām, uh, vilcienu pasažieru un lidmašīnu pasažieru tiesībām. Un pilnīgi pareizi, ka vajadzēja arī kaut kāds noteikums, lai aizsargātu autobusu pasažierus. Uh, Nav šaubu, ka daudz cilvēku Eiropā labprāt ceļo individuāli proti izvēloties personisko automašīnu, neskatoties to, ka transporta pakalpojumu standarti ir uzlabojušies. Mums ir jā, jāceļ šie standarti vēl augstāk, jāaizsargā viegli ievainojumās grupas un jānodrošina to tiesības. Es domāju, ka nebūtu pareizi un arī labi uzspiest šos pienākumus sniegt augstu līmeņu pakalpojumus maziem uzņēmumiem, kas nodrošina īsus pārvadājumus. Pārmērīgs regulējums var būt milzīgs sloks uzņēmumiem. Un tas var novest arī pie cenu pieauguma. Es agrāk biju pilsētas mērs, un ar mēru pieredzi varu jums teikt, ka esmu priecīgs, ka vietējais auto vietējā autobusu satiksme tiek īs, netiek minēta šajā regulā. Paldies! Itālas kungs, lūdzu, vienu minūtu. Paldies, priekšsādātāji! Es gribētu pateikties visiem tiem, kas iesaistījās kompromisa izstrādē, it īpaši liels paldies referentam un Simpson kungam. Lai gan šis ir kompromiss, tas tomēr ir solis uz priekšu pilsoņu acīs ja mēs domājam par autobusu maršrutu aizkavēšanos, par bagāžas pazušanu, tad mūsu uh, pilsoņiem būs svarīgi redzēt, ka mēs esam darījuši visu, ko mēs varam, lai aizsargātu viņu tiesības šajās jomās. 250 km kā robežvērtība nav ideāla, kā jau daudz kolēģi šeit izteicās. Manuprāt, tās, tā, tā varbūt ir vājā vieta šajā regulā, un mēs pie tās vēl atgriezīsimies. Taču Tāpat laikā regula skaidri nosaka, kādas tiesības ir cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tas ir ļoti labi. Priekšsēdētājs kundze, šāda veida likuma mums ir jāpieņem, lai mēs labi izskatītos pilsoņu acīs. Nākamais runātājs Kelī kungs. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Šis um, priekšlikums ir daļēji labs un daļēji slikts. Daļa priekšlikumi ir ļoti labi, kā piemēram tie, kas attiec uz invalīdiem. Uh, Eh, bet eh, sarežģīts ir jautājums par 250 kilometriem. Šāda te viena mērokla nav derīga visiem. Eiropā ir 27 valstis, to izmērs ir dažāds. Es domāju, ka vajadzēja varbūt lielāku elastību valsts iekšienē, tā lai visi, kas to pelnījuši, būtu iekļauti šajā regulē. Es pats dzīvoju 3, 300 km attālumā no galvaspilsētas un bieži vien braucu ar autobusu. Uh, Eh, tagad šī autobusu līnija eh, tiks pakļauta milzīgam spiedienam, tādēļ, ka tā pilnībā iekļaujas šajās regulas aptvērumā. Viņiem būs arī ļoti liels izmaksas um, apdrošināšanas slēdzot. Iespējams, ka šī līnija tiks slēgta, tiks zaudēts darba vietas, un ar to mums jāuzmanās. Paldies! Tagad pārējiem pie brīvā mikrofona procedūras. Ir pieteikusies vesela virkne deputātu. Es varēšu ļaut izteikties tikai pirmajiem pieciem. Pirmais Kozaka kungs lūdzu. Üdvözlöm a busz utazó... Paldies! Vēlējos pateikties referentam. Eiropas Savienības pilsoņi ar invaliditāti tagad uh, varbūt labāk varēs izmantot autobusu pakalpojumus. Šis kompromiss radās pēc uh, samierināšanās procedūras, kas bija ilgstoša un sarežģīta. To uh, vadīja Kančana kungs. Viņš Eiropas parlamenta vārdā uzstāja, lai tiktu ņemtas vērā arī to cilvēktiesības, kam ir invaliditāte. Diemžēl uh, Eiro padome bija uh, tāda tūvredzīgāka un uh, neizrādīja pietiekam daudz elastības. Man žēl, ka tā. Mēs uh, dzīvojam arī novecojošā sabiedrībā. kuru katru brīdi Eiropas Savienībā būs vēl lielāks cilvēku skaits, kam ir ierobežota mobilitāte vai invaliditāte. Un jums ir jāapzinās, ka jebkurš Eiropas Savienības pilsonis varētu eh, ciest no tā agrāk vai vēlāk, katram būs nepieciešama palīdzība. Es vēlējos uzsvērt, ka darbs vēl nav noslēdzies. Ir daudzas transporta jomas, kurās jau tika noslēgta kompromisi, bet eh, tagad vajadzētu parūpēties par tādu vispārīgu kopīgu hartu, kas garantētu visu pasažieru tiesības. Paldies, Senelovs kundz, lūdzu. Děkuji za slovo, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové. Paldies, komisārkungs, kolēģi. Šodien mēs balsosim par šo ļoti svarīgo kompromisu tekstu, kas stiprinās uh, pasažieru tiesības. Un es uzskatu, ka svarīgi ir atzīmēt to, ka līdztekus kompensācijai par kavēšanos un kompensācijai negadījumu gadījumos ir ļoti svarīgi, ka šajā priekšlikumā ir akcentēts arī invalīdu jautājums, kā arī cilvēku ar ierobežētām pārvietošanas pārvietošanās iespējām intereses. Un es ar prieku konstatēju, ka par šīm tiesībām puses ir vienojušās arī izlīguma sarunās. Nav nemaz viegli panākt kompromisu tik sarežģītā jautājumā, tāpēc es gribētu pateikties pilnīgi visiem, kas ir strādājuši pie samierināšanas teksta tapšanas. Rezultātā mēs garantēsim tiesības pilnīgi visiem. Varbūt šī situācija nav ideāla, tomēr tas ir ļoti pozitīvs solis uz priekšu Rīsa kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kopā ar liberāliem kolēģiem mēs atturēsimies balsojot par šo regulu pasažieru aizsardzība pēc tam, kad mēs esam aizsargājuši citus pasažierus šeit, ir daudz vājāka. Mēs vēlējāmies būt daudz ambiciozākie. Socialistu grupas pārstāvja jau to teica, Elka Drāvī kungs to minēja un arī Simson kungs. Ir jābrauc vairāk nekā 250 km, uh, lai būtu aizsargāts. Ja no Brīseles uz Amsterdamu brauc ar lidmašīnu, tad tu esi aizsargāts kā pasažieris. Ja ar autobusu, tad nē. Līdz ar to tas veicina lidmašīnu izmantošanu vai vilcienu izmantošanu. Tālāk eh, šo te uh, regulas ieviešanas atlikšana ir ļoti gara. Tā var būt pat līdz 2000, tā, ļoti, ļoti gari, astoņi gadi. Un uh, arī tas nav tūlīt pat paredzams un arī ne, neskar visus pilnīgi visus veidu invalīdus. Paldies, Kremerkungs! Jā, ļoti skaisti, ka tagad būs pasažieru tiesības, kas attieksies uz visām transporta līdzekļu jomām, bet īstenībā eh, atkal eh, dzelzceļš, kas ir videi tik ļoti draudzīgs, joprojām tiek diskriminēts, jo šeit ir ļoti augstas cenas eh, par dzelzceļu biļetēm, bet autobusu jomā tā nav. Un es domāju, ka autobusu mm, pakalpojumu operātori šeit būs tikai ieguvēji guvēji, bet eh, dzelzceļa operatori nē, jo, piemēram, eh, autobusu jomā ir jāatlīdzina eh, pasažieriem, ja ir kavēšanās ilgāk par divām stundām, bet dzelzceļa jomā šāda kompensācija ir jāizmaksā jau par īsāku kavēšanos. Ir jābūt ļoti godīgiem noteikumiem. Nevar būt tā, ka, piemēram, viens saņem atlīdzību jau par viens stundas kavēšanos, cits tikai par trīs līdz piecu stundu kavēšanos. Šis nav labs kompromiss. 250 kilometri īstenībā tas arī nav tik labi un uh, dzelzceļa jomā ir jāmaksā burtiski par katru kilometru. Kādēļ dzelzceļa joma visu laiku tiek diskriminēta? Es to nesaprotu. Paldies. Paldies, Paskūkungs, lūdzu. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca. Poko... Paldies, priekšsēdētāji. Pēc ļoti sarežģītas eh, samierināšanās procedūras mēs nu, nonācām pie kopsavilcējiem. Mēs eh, tagad eh, spējam formulēt autobusu pasažieru tiesības, lai gan šeit distance ir 250 km un vairāk, tomēr arī tādā situācijā pasažieru tiesība aizsardzība ir uzlabota, un tas ir ļoti svarīgi. Un vēl tīpaši gribētu atzīmēt pasažieru tiesības brauciena atcelšanas vai kavēšanās gadījumā, jo atsevišķos gadījumos ir tiesības uz kompensāciju 50% apmērā vai arī pilnīgā apmērā. Mēs gribētu arī uzlabot um, atkāps no piemērošanas grafika. Mēs neesam īpaši apmierināti ar četriem plus četriem gadiem. Kopumā astoņi gadi ir pārāk daudz. Paldies. Un tagad komisāra kungs lūdzu. Paldies, priekšstādāta. Paldies, godājumie deputāti, par ļoti pozitīviem komentāriem. Uh, tagad mums ir īsts izaicinājums īstenot uh, šo regulu. Mums ir izaicinājumi vienmēr, kad mēs īstenojam jebkuru aktu pasažieru aizsardzības jomā. Un, protams, vēl vajadzīgs būs ilgs process, lai pielāgotu likumdošanas nianses, bet uh, tomēr mēs esam panākuši pirmo ļoti svarīgo kompromisu un tas paver um, ceļu uz priekšu. Un šeit ir arī principi jautājums. Mēs esam sākuši darboties tik plašās jomās kā auto autobusu transports un esam ieviesoši autobusu pārvadājumu jomā arī pasažieru tiesību aizsardzības elementu, un tas ir ļoti svarīgi, tā kā mēs esam atklājuši tā kā jaunu labs pusi, un es ļoti ceru, ka jūs balsosiet par šo regulu. Paldies! Lūdzu, ministrs kundze. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony, biztos úr, jelentéstevő úr. Paldies! Cienītā priekšsēdētājs kundze, godātais komisāra kungs, eh, godātie deputāti, es izteikšos ļoti lakoniski. Domāju, šis ir ļoti saistošs temats un tikpat, bija, eh, tikpat interesanta bija viedokļa apmaiņa par to, kuri bija šie eh, galvenie argumenti kas izskanēja debatēs. Jā, protams, šī nav tā pati labākā regula, kas jau kad ir tikus pieņemta bet mēs rūpējamies par autobusu pasažieru tiesībām. Bet vai situācija kļūs labāka, ja stāsies spēkā šī ragu, regula? Es domāju, mēs varam uh, uz šo jautājumu atbildēt ar pārliecinošu jā. Autobus pasažieriem noteikti būs vairāk tiesību nekā agrāk. Protams, varbūt kompromiss, kas dzīma nav pats veiksmīgākais kompromiss, bet mums vajadzēja panākt konsensusu par daudziem strīdu sāboliem. Tādēļ es arī šajās deputātu uzrunās dzirdēju skaidru jautājumu par to, kādas ir robežvērtības, kā mēs varētu šīs tiesības vēl uzlabot, pacelt tās augstākā līmenī, tajā pašā laikā neapgrūtinot MVU konkurētspēju, bet katrā ziņā jāparūpējas par vairāk tiesībām pasažīriem, tajā pašā laikā neapdalot eh, pakalpojumu piedāvātājus. Daudzi runāja par uh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Jā, es uzskatu, ka mēs esam spēruši uz priekšu tādu lielu soli. Uh, Eh, šī regula ir veiksmīga, eh, ja mēs eh, runājam par cilvēkiem ar īpašiem vajadzībām, un tieši Tie būs tie pasažieri, kas e, varēs baudīt vairāk privilēģiju, tad, ja regula stāsies spēkā. Un es domāju, ka Ungārijas prezidentūra var nekaunējoties teikt, mēs domājam par spēcīgāku Eiropas Savienību, par tādu Eiropas Savienību, e, kas pievērš visu savu uzmanību pilsoņiem, viņu interesēm, un e, mēs esam gandarīti par šo regulas priekšlikumu, jo pateicoties tam Eiropas Savienības pilsoņiem būs vairāk patiesība. Liels paldies visiem par ieguldīto darbu, un es ceru, ka šodien bez jau kādām grūtībām regula tiks pieņemta. Paldies, un tagad došu vārdu Kančankungam referentam lūdzu. Signor Presidente, grazie a tutti i kolēģi. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos pateikties visiem kolēģiem, kas izteicās, un noslēgumā varu teikt, jā, šī nav tā pati labākā regula, bet īstenībā tā bija labākā regula, par kuru mēs varējām vienoties ar padomi. Jautājums ir ļoti nopietns, un eh, tas nāks par labu gan transporta, gan turisma nozarei, un eh, tie ir jautājumi, kam ir pat strateģiska nozīme. Mums ir jāparūpējas par labāku līdzsvaru, eh, lai būtu pietiekamā mērā ņemtas vērā gan patērētāji, gan uzņēmumu intereses. Ir jāizstāv gan pilsoņu tiesības, gan uzņēmumu tiesības, jāparūpējas par to, lai abos svaru kausos tiktu likts pietiekami daudz, un ir, protams, arī jāizstāv cilvēki ar īpašām vajadzībām, vecāki, pasažieri un cilvēki, kas uh, uz kādu laiku cieši no ierobežotas, uh, no ierobežot uh, kustību trūkuma. Protams, uh, mēs vēlamies atrast pašu labāko iespējamo līdzsvaru un, ja mēs runājam par regulas pārskatīšanu, Kalasa kungs teica, ka varētu varbūt izveidot tādu vienotu likumdošanas paketi, kas attiektos uz visiem transporta veidiem, un tāds vienotais transporta tirgus eh, arī ir doma, kas vienmēr eh, kaut kur eh, klejo apkārt. Uh, Tādēļ eh, es uzskatu, ka tāda vienota likumdošana, kas attiektos uz eh, visiem transporta veidiem, eh, varētu būt laba iespēja. Un mēs runājam par tādu arī biļešu iegādes veidu, kad varētu iegādāties biļetu uz pilnīgi visiem transporta veidiem, arī par vienotu sūdzību izskatīšanas vietu. Tie ir labi principi, tie ir iedzīvināti šajā regulā. Vēlējos pateikties visiem kolēģiem, vēlējos pateikties arī Beļģijas prezidentūrai, Göri Dali kundzei, kas šodien ir ieradusies pie mums, vēlējos pateikties komisijai, Kallasa kungam, viņa palīgiem par eh, šo konstruktīvo sadarbību. Viņi nekad neateica mums palīdzību. Vēlējos pateikties arī padomas samierināšanās komitejas sekretariātam. Viņi bija tik profesionāli, tik izcili darbinieki, ka noteikti palīdzēja šajā grūtajā darbā. Tas ir darbs, ko esam veikuši mūsu pilsoņu labā, un ir ļoti labi, ka parlaments ir sasniedzis tik labus rezultātus. Paldies! Turpin priekšsēdētāji, tagad esam noslēguši debats par šo darbu kārtības jautājumu, un par ziņojumu balsosim šodien 12.